Hello. Hello. E, wznawiam posiedzenie. E, witam wśród nas pana przewodniczącego. Labdien, godātie kolēģi, atsāksim sēdi. Man ir prieks sveikt mūsu vidu Eiropas komisijas prezidentu Žozē Manuelu Barozu. Pirms mēs sākam jautājumu stundu, gribētu jūs informēt par to, ka vakardienas plenāra sesijas protokols jau ir mūsu rīcībā. Ja ir komentāri vai iebildes, tad lūdzam ziņot par tiem. Ja šādu komentāru vai iebilžu nebūs, tad minūtes tiks pieņemts. Un tagad pāriesim pie pirmā darba kārtības punkta kas ir jautājumi komisijas prezidentam. Vēlreiz sveic Barozo kungu mūsu vidū.